Balsošana notiks rītdien. Tagad, eh, dāmas un kungi, mūsu pēdējā diskusija eh, vienas minūtes runas atbilstoši reglamenta 163. pantam. Rolēna kungs, pirmais lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Eh, Caterpillar uzņēmums slēdza savu Goslīmu mitni Beļģijā. Desmit, tad tūkstoši darba vietas tika iznīcinātas un sešas tūkstoši darba vietu plašākajā izpausmē. Tā ir milzīga negatīva ietekme uz darbaņēmējiem, uz reģionālo un nacionālo politiku. 2013. gadā Caterpillar uzņēmums jau likvidēja 1200 darba vietas. Uh, un arotbiedrības eh, darīja visu, eh, lai eh, saglabātu tomēr uzņēmuma darbību. Tomēr rezultātā cilvēki tomēr zaudēja darbu un ASV uzņēmuma īpašnieki neiesaistās sociālajā dialogā un nereaģē publiski uz arotbiedrību uzaicinājumiem iesaistīties dialogā. Mēs šajā Uh, mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar mūsu ambiciozo rūpnicisko politiku un investīciju uh, programmām. Paldies, Dančils Gundze. Prešedintā. Femeile din Europa. Man... Paldies, priekšsēdētāji. Sievietes Eiropas Savienībā ir sevišķi lauku reģionos sastopas ar ļoti nopietnām grūtībām, mēģinot atrast darba vietu un arī eh, mēģinot būt eh, finansiāli neatkarīgs. Tāpat ir arī jā, problēmas veselības aprūpas jomā. Sievietes bieži vien saskaras arī ar diskrimināciju un vardarbību. Tas tiešā veidā nelabvēlīgi ietekmē arī nu, ģimeņu labklājību ES dalību valstīs. Rumānijā ir izstrādāti priekšlikumi e, dažādiem pasākumiem, ko varētu veikt visas ES līmenī. Es runāju par iestādēm sievietēm lauku reģionos, lai tās varētu atrast stabilu darba vietu, par atbalstu sievietēm, kas strādā citās Eiropas valstīs, piedāvājot arī brīvu, brīvus uh, grūtniecības noteikšanas testus. Un ja uh, valdība sastrādāsies ar visām iesaistītiem pusēm, mēs noteikti atradīsim risinājumus. Paldies! Marieša kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju teikt, ka komisijas atbilde Grieķijai vienkārši nav pieņemama. Eiropas Savienība neņem vērā to kaitējumu, kas tika nodarīts Grieķijai kara laikā. Grieķi vienkārši tiek bradāti kājām arī vai savu valsti. Eiropas Savienība, nu, īstenībā ir tikai Vācijas pakalpiņš un jāsaka, ka šīs lēmums Berlīni izolēs vēl vairāk. Stefans Zaivers, um, valdības pārstāvis, arī to pietiekami labi ilustrēja savā runā. Viņš teica, ka visas repatriācijas, viss jau ir nokārtots. Ir tik daudz uh, dažādu programmu Grieķijā, arī šis memorāns, un jāsaka, ka uh, Cipras uh, neinteresējas par pilsoņu labklājību. Bet mēs nedrīkstam nokārt galvas, un mēs turpināsim cīnīties par kompensācijām. Selimoviča kungs, paldies, priekšsēdētāji. Eh, Bosnijā Hercegovinā gaidāmās vēlēšanas ļoti uh, tiek apspriestas presē, tiek runāts arī par uh, Republika Sērvska statusa noteikšanu, un Bosnijas augstākā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, kas pārkāpja valsts konstitūciju. Uh, Es saprotu, ka priekšvēlēšanu kampaņā tas, nu, Eh, ir tāds eh, jājam zirdziņš, bet īstenībā tas ļoti nelabmēlīgi var ietekmēt valsts nākotnu un suverenitāti, un tas arī tikai rada tādu baļpilnu atmosfēru. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka atkārtos 90. gados notikušais. Jāsaka, ka nevienas vēlēšanas nav tā vērtas, lai riskētu ar tik grūti uh, eh, nopelnītu brīvību, ja komisija nedarbosies un nesapratīs, ka brīvība un stabilitāte nav liekams uz kārtas, tad mēs nekad nevarēsim panākt to, ko reiz panācām. Ir jāpienāk, lai šis nelegālais referendums tiek atbalstīts. Tagad uh, Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Portugālē darba ņēmēju tiesības tiek pradātas kājām. Un jāsaka, ka sociālā politika joprojām ir problemātiska. Eirozona ir piedzīvojusi līdz šim neredzētu krīzi. Pret Portugāli tiek tagad veikta nu, šantāža, arī runājot par finansējumu izmaksām. Ir tik daudz diskusiju par 17. gadu budžetu un Ir pienācis laiks uh, pielikt punktu šai šantāžai, uh, nodokļu politikai, kas nav draudzīga. Ir jāņem vērā cilvēku uh, vajadzības, nevar visu laiku tikai prasīt, un ir jābūt arī valstu kontrolei banku jomā. Paldies, Sebastian Kungs, tagad. Bonanit, gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Spānijas vides ministrija ir paziņojusi, ka ir uzsākta procedūra, lai veidotu tādu īpašu enerģētisko koridoru vidusjūras reģionā starp vairākām Spānijas salām un jāsaka, ka joprojām nav no izsniegtas atļaujas, lai iegūtu naftu šajā teritorijā. Uh, Jāsaka, ka tas var apdraudēt biodaudzveidību un šajā jomā galvenokārt, nu, galvenais tausainiecības lauciņš ir tieši turisms, un šādas aktivitātes arī varētu nelabvēlīgi ietekmēt to, ir jābeidz izsniegt šīs uh, urpšanas atļaujas, bet komisija vispār neko nedara, tai ir jāieklausās pilsoņos, un ir jāsaka, ka šādas aktivitātes, šādi projekti var nodarīt ļoti lielu uh, ļaunumu. Paldies tagad, Korākungs! Paldies, priekšsēdētāji! Sīcīlijā, reģionā, kur es pārstāvju, apmēram 5000 hektāros tiek eh, ražoti citroni, tur ir citronu koki un tas nozīmē labklājību veselam reģionam. Mēs te esam balsojuši par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar tādām valstīm kā Maroku, bet nesam eh, garantējuši izsakojamību, mārķēšanu, atbilstību visiem standartiem. Varbūt, ka ir kolēģi, kas nekad nav mūžā nogaršojuši tādu īstu citronu no Sicīlijas, varbūt arī tie bija tie kolēģi, kas balsoja par šiem priekšlikumiem. Viņi ir iznīcinājuši veselu sektoru sektoru. Gadu desmitiem ir bijušas dažādas uh, iespējas. Mums ir jāgroza izsakojamības direktīva, ir jābūt drošības klauzulām. Tas ir kas tāds, kas mums ir jādara. Paldies, tagad Borgēcijo kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tikai pirms dažām nedēļām Itālijā bija briesmīga zemestrīce. Un tikai pirms dažām uh, minūtēm dzirdēju, ka Pirotī uh, eh, pilsētas mērs vienā no visvairāk cietušiem reģioniem teica, ja es nevarēšu runāt plenārsēdē Strasbūrā pirms eh, komisijas ierašanās šajā reģionā, uh, Viņš man lūdza, lai um, mēs parūpētos par to, ka ir iespējams izveidot dialogu starp komisāriem un uh, vietējām iestādēm uh, Itālijā. Un, uh, Jāsaka, ka tie cilvēki, kas nevēlas doties no, prom no mājām, viņi piedzīvos ļoti grūtu ziemu, un e, šie ir cilvēki, kam viņu reģions ir ļoti tūs, viņi ir arī pieraduši pie savas darba vietas, viņi strādā nenogurstoši, un viņi vēlas glābt e, savus ciematus, savu reģionu. Lūdzu, Eiropa, palīdziet e, šiem cilvēkiem. Zarienopulskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lūguma rakstu komiteja Eiropas parlamentā ir bradājusi kājām daudzu tūkstošu grieķu pilsoņu tiesības. Arī netika pieņemts lēmums par Vācijas uh, kompensāciju izmaksāšanu Grieķijai. Uh, Vācijas valdība tiek aizstāvēta, ir pieņemti vairāki pasākumi, kas nozīmēs to, ka kompensācijas pagaidām neizmaksās. Jāsaka, ka 71 gadu pēc otrā pasaules kara beigām upuriem nāks ciest atkārtoti. Un jāsaka, ka šeit atkal uh, uzvar otra puse. Uh, un mums vajadzētu parūpēties, lai kompensācijas tiek izmaksātas, lai Vācija atkal netiek padarīta spēcīgāka. Grieķijas komunistiskā partija atbalstīs šo cīņu par eh, kompensācijām. Bokskors kundze lūdzu tagad. A bizottság már decemberben elismerte. Paldies! man jāsaka, esmu sašutusi. Netika pieņemts lēmums par vīzu liberalizāciju Ukrainai. Simtiem tūkstošu nelegālo migrantu bez jebkādiem dokumentiem turpina ierasties Eiropas Savienībā, bet uh, piemēram, Ungāriem no Karpatiem ir jāgaida stundām ilgi pie Eiropas robežām, pat ja viņiem ir uh, vīzas, arī Ukraiņiem ir grūti nokļūt Eiropā. Ukraiņi īstenībā par savu vīziju, par savu perspektīvu Eiropā uh, ir samaksājuši ļoti augstu cenu, tādēļ arī Eiropai nevajadzētu aizmirst šo tautu, ir jāsagatavo budžeta uzmetums, lai uzlabotu bu robežu infrastruktūru lai eh, eh, varētu atļaut eh, Ukraiņiem brīvāk ieceļot valstī. Paldies, Grapīnī kundze! Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienībā valda milzīga uzticības krīze. Jāsaka, ka migrantu krīze, teroristu uzbrukumi, Brexit, visi šie uzbrukumi uh, Eh, visi šie notikumi ir satricinājuši. ES ir jāuzlabo drošība, dzīves līmenis, jāgarantē visu pilsoņu pamatiesību ievērošana neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Diemžēl Eiropas komisija pēc diviem uh, amatā pavadītiem gadiem nav joprojām izstrādājusi pietiekam labu stratēģiju, ar kur iepazīstināt pilsoņus. Kā pietuvināt pilsoņus ES, ja mēs nevaram garantēt nekādas labvēlīgas pārmaiņas viņu dzīvēs? Nu, mēs te varam arī redzēt, kas ir noticis ar ESIF. Um, pateicoties šim fondam, vispār nekas nav uzlabojies mūsu pilsoņu dzīvēs. Uh, Un es gribētu lūgt, lai komisija ņem vērā arī līguma noteikums, kas attiecas uz drošību un milzīgajām atšķirībām reģionos. Un nevaram turpināt dzīvot eh, tādā sadalītā ES, kur ir Schengena un ne Schengena. Mums ir jādzīvo vienotā Eiropā, un mans valsts pilsoņi nedrīkst ciest. Lūdzu, At, jūs... atvainojiet, jūs runājat ļoti ātri un es pasniedzu tomēr savu laiku. Eh, Jakovčič kungs. Merci beaucoup. Lielas paldies. Paldies priekšsēdētāji. Kas ir Eiropas Savienības nākotne? Mēs runājam tagad par situāciju pēc Brexit referenduma. Es eh, klausījos vairāk kolēģu teikto, un man bija eh, tāds iespējas, ka es jau piedzīvoju kaut ko tam līdzīgu pirms 25 gadiem. Es runāju par situāciju eh, pirms Dienvidslāvija sabruka. Vai Brexits nevarētu būt uh, Eiropas Savienības sabrūkuma sākums? Es noteikti negribētu, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu. Mums obligāti jārunā par labāku sasaisti starp mūsu valstīm par konfederācijas modeli. Es domāju, tā ir Eiropas Savienības nākotne. Bet no citas puses, jo mazāk mēs uh, um, mainīsim uh, politiku, tad, uh, jo mazāk mēs riskēsim sabrukumu. Paldies, uh, Benītu Zilogungs. Lielas paldies! Es tikko uh, ierados no Kalē un es uh, redzu, uh, cik uh, sarežģīta uh, tur situācija. Uh, Tur 3000 uh, cilvēku ir saspiesti uh, ļoti uh, šaurā teritorijā, un viņi cenšas nokļūt apvienotajā karalistē, bet mēs redzam, ka tiek uzbūvēts mūris par 7 miljoniem eiro. Šie cilvēki bēg no uh, kara, bet saskarās ar drošības spēku vardarbību, un milzīga nauda tiek iztērēta uh, šādiem mūriem un nevajadzīgiem pasākumiem. Uh, tas ir bezjēdzīgi, tas tikai lēja ūdeni uz populistu dzirnavām. Mums jāuzņem uh, Eh, pie mums cilvēki, kuriem ir tiesības uz aizsardzību. Mēs zinām, ka šajās nometnēs eh, runa ir par tūkstošiem bēgļu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Eh, Tirikābras kungs. Paldies priekšstādātāji. 2016. gada 11. septembrī tūkstošiem cilvēku Katalonijā iznāca uz ielām, lai nosvinētu savu nacionālo, savus nacionālos svētkus, lai atbalstītu Katalonijas neatkarību. Pēdējos gados tas noticis jau vairāk kārt, bet šī bija pirmā reize, kad cilvēki iznāca uz ielām tik upla skaitā, un tomēr Spānijas valdība atsakās rīkot referendumu, kāds tika rīkots, piemēram, Skotijā. Spānija nevēlas uh, Um, šādu tautas aptauju par iespējamo Katalonijas neatkarību. Vakar uh, mēs redzējām, kāda bija reakcija uz Katalonijas pieprasījumu. Mēs redzam, cik maz Spānija ievēro demokrātijas principus. Demokrātija nozīmē vēlmi īstenot tautas gribu. Katalonijā tas nenotiek, un mēs pieprasām, lai Spānija rīkotos savādāk. Štorkundze. Paldies! Šķiet, ka neviens nav neko iemācījies no Brexit. Tagad Vācijai un Francijai radusies jauna eh, izcila ideja izveidot jaunu Eiropas Savienības armiju, Eiropas Savienības pētniecību un Eiropas Savienības budžetu, Eirozonas budžetu, eh, minimālo eh, nodokļu likmi ieņēmumiem, un it kā ar to nepietiktu, mēs strādājam tagad pie uh, Eh, Eiropas eh, pašu resursiem pie iespējas uzlikt Eiropas Savienības nodokļus, piemēram, eh, CO2 nodokļus vai arī autoceļu nodevas. Dāmas un kungi, Briti vēl nav iestājušies no Eiropas Savienības, bet mēs jau tagad sākam domāt par Eiropas supervalsts izveidi. Es domāju, ka mēs neko neesam iemācījušies no Brexit krīzes. Jūs nevēlaties to mācīties un jūs neko neiemācīsieties. Bet cilvēki to vairs negrib akceptēt, un nākamie referendumi to parādīs. paní předsedající já bych se chtěl dnes. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu koncentrēties uz uh, jautājumu, kas Francijā, piemēram, uh, ir uh, ļoti svarīgs, proti burkīni, ko nesā sievietes Francijā. Un es tagad nerunāšu kā deputāts, es runāšu kā cilvēks, kā privāta persona, Eh, kas uzskata, ka jāizstāv subsidiaritātes principi. Es domāju, ka šādi jautājumi, kā manis pieminētais, nav jādiskutē Eiropas parlamenta mērogā, jo tie ir iekšējie dalību valsts jautājumi. Mums vajadzētu koncentrēties uz līgumu ievērošanu, uz Eiropas Savienības funkcionēšanu, un mums noteikti nevajadzētu iejaukties valsts rīcībā un rīkoties pretrunā ar subsidiaritātes principiem. Eiropas Savienībai jārīkojas tā, kā cilvēki to ir savulaik ieplānojuši, atbalstot valdības un atbalstot valstu iedzīvotājus. Eh, Kirtna Darlingas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Desmitgadēs, pēdējās desmitgadēs eh, Eiropas Savienība eh, Ziemeļ Austrum Anglijā piedāvāja milzīgu finansējumu pusmiljārdu mārciņu sociālajiem mājokļiem, darba vietu izveidei, infrastruktūras izveidei, inovācijām un ekscelences veicināšanai. Uh, Pēc Brexit pastāv reālas briesmas, ka šīs trūcīgais reģions uh, vairs uh, nevarēs saņemt nekādu finansējumu. Brexit kampaņā izskanēja, ka um, izstāšanās no Eiropas Savienības mūs padarīs bagātākus, bet realitātē tā nav. Ministri um, par to nemaz vairs nerunā, un es gribētu uh, parūpē, lai Britu valdība parūpētos par to, lai viss Eiropas Savienības finansējums tiktu realizēts un lai finansējums nabadzīgajiem eh, reģioniem tiktu nodrošināts. Parkers kundze, paldies. Eh, Eiropas politika, vai tā ir apotiska? Es domāju, ka tā nu, tāda nav. Eh, īrijas gadījumā, piemēram, piedāvātais finansējums var tikt izmantot skolām eh, un izglītībai, bet mēs zinām, ka ir vairākas valstis jau vēlas šo naudu saņemt, un īrijai atliks tikai neliela daļa. Eiropas Savienība, komisija mums šo naudu veicina zem deguna, bet beigu beigās uh, Eh, šī nauda netiek saņemta. Un tiek apgalvots, ka lūk, īri paši nevēlas šo naudu izmantot. Tāds ir uh, trojkas eh, darbības rezultāts. Uh, tika piedāvāts liels finansējums drošiem obligācijām, un esmu pārliecināta, ka liela daļa to ir franču bankās. Cilvēki, tagad ir spiesti atstāt uh, savu zemi, un tas ir vissliktākais piemērs tam, ka komisija piedāvā un apsola to, ko nevar īstenot. Harkinkungs, paldies. Finanšu un banku krīze īrijā. Uh, uh, nozīmē uh, ļoti stingros taupības pasākumus, bet jāņem vērā arī vēl vienu pilāru - nama, proti sliktās bankas, šīs bankrotējušās bankas un to glābšana. Mēs zinām, ka 2014. gadā Ziemeļīrijā šo banku portfolio bija balstīts uz korupcijas, uz kukuļiem. Un visa, visi darījumi e, jāaptur nekavējoties. Ir skaidrs, ka īru valdība nevar e, vairs aizskavēt izmeklēšanu. E, īrijas nodokļu maksātājiem jāpieprasa neatkarīgs izmeklējums un jācinās pret šo attieksmi. Paldies, Karvekungs! Thank you! Paldies! Daudzi e, cilvēki ir norūpējušies par Eiropas brīšu situāciju, ņemot vērā vides e, situāciju un parazītos. E, sabiedrības uzmanība vēl nav pietiekami pievērsta mazai stropa vabolītei Itālijas dienvidos. Itālijas e, biškopji no tā cieš jau tagad, un e, šī te vabolīte ir ievazāta no ASV, Kanādas un Austrālija. Tagad šī vabolīte ir Itālijā, un kas notiks tālāk? E, priekšsēdētājs kundze, tas ietekmē Eh, Itālijas eh, bites, Itālijas eh, biškopību un šīs te mazās stropa vabolītes apdraud bišu eksistenci. Britu un Eiropas biškopji aicina pievērst uzmanību šim te faktam un rīkoties, citādi būs par vēlu. Paldies! Tikčicina. Nav. Štetinas kungs, lūdzu. Paldies! Krievijas domas vēlēšanas eh, notiks 18. septembrī. Un te es eh, notiks eh, ne tikai Krievijas teritorijā, bet arī okupētajā Krimā. Tādā veidā uh, sabiedrības acīs e, e, e, grib leģitimizēt 2014. gada 16. marta vēlēšanu rezultātus Krimā. Tā ir liela propagandas kampaņa un liecina par to, ka starptautiskās tiesības tiek pārkāptas, kā arī ANO rezolūcija 616. rezolūcija. Krima ir Ukrainas neatņemama sastāvdaļa, bet tas, kas šeit notiek, mēs redzam, ka netiek ņemta vērā e, suverēnā teritorija. Tā no šeis kūkungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Brexits Brexits eh, ir būtībā ir eh, atnesis brīdinājumu eh, tām starptautiskajām kompānijām, kuru centrālis atrodas Lielbritānijā. Par to ir norazījusies Japāņu rūpniecība un uh, lielie uzņēmumi izsaka uh, rai, rūpes arī par Eiropas medicīnu medicīnas aģentūru. Tāpēc es ieros, es domāju, ka šī te aģentūra būtu ātri jāpārceļ uz citurienu, piemēram, uz Rumāniju, lai Brexits nebloķētu šīs te institūcijas aktivitātes mums ir plašas tradīcijas šajā te jomā, un es gribētu iesniegt rakstīsku deklarāciju par šo te tēmu. Mums ir eh, jāparāda, ka mēs eh, dalībvalstis uzticamies Eiropas Savienībai. Paldies! Un tagad nebija mikrofona, atvainojiet. Paldies, Andersonas kundze. Eh, Britu valdība turp turpina neņemt eh, vērā cilvēku intereses un eh, ir runa par mūsu eh, nākotni. Brexits ir Brexits, bet ko tas nozīmē Anglijas, Skot Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas cilvēkiem? Viņi to nezin, un tas vieš bailes gan sabiedrībā, gan uzņēmējos. Uh, cilvēku eh, demokrātiskās eh, vēlēšanas Eh, ir jāņem vērā, eh, jo bija pietiekami daudz cilvēki, kuri balsoja arī zem par palikšanu. Mēs esam uzklausījuši visādus nozaru pārstāvjus, arī eh, zemniekus, politisko pārst, partiju pārstāvjus un citus, kuri saka, ka palikt nozīmē palikt. Ziemeļa īrijā daudziem ir īrijas e, pases, un tas nozīmē, kuri grib palikt, tiem ir jāpaliek. Čeki kungs, Češkī kungs. Šeit uh, Man pagājušajā gadā bija diskusijas eh, ar Timermaņa kungu par eh, minoritāšu tēmu un viņš runāja par to, ka ir projekti un lai risinātu problēmas, un tad es atkal par to runāju, un Eiropas komisija pievērsās šai tēmai, kā arī Lībe komiteja ir pagājušā gada decembrā Eiropas parlamenta lēmums, un šai te programmai ir piešķirts viens miljons eiro. Vienoti daudzveidībā tā sauc šo te projektu janvārī, aprīlī, jūnijā un pēc tam arī septembra sākumā. Patiesību sakot, vajadzēja notikt konkrētām aktivitātēm. Man interesē, kādi ir komisijas plāni. Ja līdz oktobrim nekas šeit nerisināsies, es griezīšos pie medijiem. Tagad. Uh, par bērniem e, Rumānijā, Negresku kungs. Mēs gribam, lai mūsu bērniem būtu pieejama labāka izglītība. Izglītību bieži redz tikai kā izmaksu faktoru, bet tas e, tā ir investīcija nākotnē. Tā palīdz pīsten, īstenot e, cilvēkiem sapņus un sasniegt savus mērķus mēs nedomājam par bērnu nākotni, ja mēs sapinamies birokrātijā un neattīstam modernu sistēmu. Eiropas, eh, Eiropai ir Mēs eh, cenšamies eh, pārliecināt Eiropas Savienību, ka tai ir jācenšas eh, atbalstīt jauno paudzi. Es esmu jauns deputāts un es gribu vēlreiz atkārtot, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunieši justu, ka ir Eiropas Savienības prioritāte. Delī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rietumbalkānu valstu mērķis ir iestāties Eiropas Savienībā, bet eh, situācija nav vienkārši. Es gan esmu gandarīts par to, ka ETP aktīvi e, darbojas Rietumbalkānu valstīs. Šajā reģionā Eiropas un kristīgajām vērtībām ir liela vērtība. Mēs redzam, ka pagājušajā svētdienā vēlēšanās uzva Horvātijā uzvarēja ETP, arī Bosnijā un Hercegovinā un e, Maķedonijā e, šai par partijai ir lielas aktivitātes. Mēs ceram, ka ETP būs eh, spēcīga partija, kas palīdzēs nostabilizēt reģionu. Paldies! Un tagad Šveitovas kundze. Cienījamie kolēģi! Es gribētu runāt eh, par eh, to, eh, kādas ir mūsu attiecības ar Turciju, kā, empl, kā nodarbinātības komitejas loceklei man bija paredzēts doties misijā uz Turciju nākamajā nedēļā, bet šī misija tika celta, jo drošības situācija Turcijā nav garantēta. Un tā mēs arī e, nebūtu varējuši apmeklēt plānotās institūcijas. Manī tas vieš e, baž, e, raizes, jo Turcija izdara spiedienu saistībā ar vīzām un vispār situācija Turcijā patiešām vieš bažas. Tāpēc Es eh, domāju, ka būtu labi, ja būtu vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju, kas patiešām tiktu ievērēta eh, bet tagad mēs nesaņemam informāciju, eh, mēs nezinām, kas īsti ir drošības jomā. Paldies! Lielas paldies! Atsāksim darbu pulksten deviņos rītdien darba kārtība ir eh, pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Eh, paldies un uz redzēšanos rītdien!